Okay, friends, uh, we start uh, this. Draugi, sāksim šo otro nodarbinātības komitejas sanāksmes daļu. Sāksim ar balsošanu. Sāksim ar balsojumu par vēstuli attiecībā uz EGF fonda mobilizāciju, Eiropas globalizācijas fondu. Personālais balsojums. Sākam balsot par EKF vēstuli. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar 34 par. Turpinām ar mutiskās atbildes jautājumu Eiropas solidaritātes korpus Hendelkunga jautājums. Došu jums vienu minūtu laiku, lai jūs varētu atrast savas sēdvietas, ievietot savas balsošanas kartītes. Sāksim tagad ar Eiropas soldātas korpusu pirmais grozījums. Kurš pār pret atturas pieņemts? Pārbaudam elektroniski. Solidaritātes korpusu. pieņemts ar 23 balsīm. Otrais grozījums atkrīt, jo pirmo pieņēmām. Trešais grozījums atkrīt. Ceturtais un piektais arī atkrīt. Sestais grozījums kurš pār? Pret. Atturas Es teiktu, ka norādīts, bet pārbaudam elektroniski. Pieņemts ar divu balsu 20, tad sešām balsīm pieņemts. Äh, wir wollen unser Amendment 7. Mēs vēlamies izsvītrot mūsu septīto grozījumu, atsaukt to Which one? Those, yes. Mm. Uh, amendment 7 is withdrawn. Septītais grozījums tiek atsaukts. Un zaļo astotais grozījums arī atsaukts. Atvainojiet, lai saprastu, Sastībā ar mūsu nostāju mēs arī gribam atsaukt astoto, es zinu, ka vēl ir devītais, bet protokolam mēs vēlamies atsaukt astoto grozījumu, lūdzu. Tas nozīmē, ka mums paliek tikai devītais grozījums, par kuru vēl jābalso. Jūs to paturat. Labi. Balsojam par devīto grozījumu. Sākam balsot. Devītais grozījums par. Nospiediet zaļo podziņu pret sarkano beidzam balsot. Noraidīts ar 39 balsīm. Tā Nākamais grozījums 11. atkrīt. Desmitais grozījums. Tagad balsojam par desmito grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Es teiktu, ka noraidīts. Mikrofonu. Oh, sorry. Amendment 11. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, teikt, ka noraidīts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums. Balsojam par 14. grozījumu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par. Priekšsēdētāji izslēgts mikrofons. 16. grozījums par. Pret, atturs noraidīts. Tas bija skaidrs, bet pārbaudām elektroniski par 16. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar 36 balsīm. 17. grozījums atkrīt, 18. grozījums arī atkrīt. Balsojam par 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 26 balsīm. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 par. 20. grozījums par, pret, apturas, noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 21. grozījums par, Atvainojos, saka priekšsēdētāji. Mutiskā jautājuma priekšlikums. Balsojam. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 39 balsīm. Atvainojiet. Man īsts jautājums. 19. grozījums nosaka to, ka cenšas izvairīties no tādas uh, krāpniecības iespējas. Manuprāt, šeit jābūt vārdam duplicity, nevis duplication, nevis uh, duplicity, kas tad nozīmē dubultošanos ja mēs to atstāsim lingvistu ziņā, lai viņi izsvītrot vienu no šiem vārdiem. proceed with now uh, collaborative economy? Yeah. Yes, we shall proceed with the, uh, the uh, collaborative. Tagad turpināsim ar sadarbošos ekonomiku. Sākam ar ceturto kompromisu priekšlikumu, kurš pār, pret, atturs pieņemts. Pirmais kompromiss pār, pret, atturs pieņemts. Sastais kompromiss pār, pret pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 11. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 22 balsīm. Otrais kompromiss par, pret, apturis pieņemts. 13. grozījums par, pret, apturis noraidīts. 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam 14. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar 26 balsīm. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums par, pret, atturas atturs pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 26. grozījums ir dalītais balsojums. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas. Es teiktu, ka noraidīts, bet pārbaudam elektroniski pirmā daļa, 28. grozījums. Sākam balsot, beidzam, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 27. grozījums pār pret atturas pieņemts, 28 pār pret atturas manuprāt, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 30, 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 26. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 36. 6. grozījums par, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts atturas Manuprāt, pieņems, bet pārbaudam par otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas noraidīts, 39. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 52. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 53. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturs pieņemts, kompromiss, devītais kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 24. kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 8. kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 72. grozījums par, pret, atturs pieņemts, 72. grozījums, nē, 73. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 74. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. 18. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 34. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 83. grozījums pār pret atturas noraidīts. 84. grozījums pār pret atturas noraidīts. 85. grozījums pār pret atturas pieņemts. 86. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 33. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 30. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 27. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 28. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 21. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 103. grozījums, mutiskais grozījums, Kurš par? Pret? Atturas? Jūs balsojāt par. 107. grozījums par pret atturas pieņemts. 109. grozījums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam otro daļu 109. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Turpinam ar 110. grozījumu par, pret, atturas noraidīts. 112. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 36. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 116. grozījums pār pret atturs pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 100. 134. grozījums. Atvainojiet, pārlēcu 133. grozījumam. Kurš pār 133. grozījumu? Pret, atturas, pieņems. 134. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam 134 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsu pārsvaru. 135. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 138. grozījums par. Jūs gribat pārbaudīt 136. grozījumu. Neatvainojiet, tas atkrīt. Nedzirdu, ko saka zāle. 135. grozījums, ko vēlamies pārbaudīt elektroniski. Daram tā. Kurš par? Jā, mēs tagad balsojam elektroniski. Sākam balsot. Visi esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Tad atkārtosim. 138. grozījums par pret atturas pieņemts. 149. grozījums par pret atturs noraidīts. 151. grozījums par pret atturs noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Personālais balsojums par visu atzinuma priekšlikumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar 38 balsīm, viena pret, astoņas atturas.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 Okay, uh, then... Labi. Tagad balsosim par atzinumu projektu. Grozījums 27 un 28 kopā par pret atturas noraidīts. 29. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Grozījums. Kompromiss divi par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts kompromiss divi. Tā kā mēs varam pāriet 37, 4. lapusē. 37 par, pret, atturas, noraidīts. 38 par, pret, atturas, noraidīts. 39 par, pret, atturas, pieņemts. Kopā 40, 40 par pret atturas norādīts. Tas bija norādīts. Mēs 41 grozējums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Čē seši par pret atturas norādīts grozījums. Seši par pret atturas pieņemts grozījums. Septiņi un čēs septiņi kopā par pret atturas norādīts Norādīts. Mēs pārbaudīsim 7 un 47. Tas ir viens balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts ar 4 balsu vairāk. 48. grozījums. Par. Pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas pieņemts. Kompromis 4 par pret atturas pieņemts. 8 par. Atvainojos, saka priekšsēdētāji. Tā būs balsojums blokā 57 un 59 kopā par pret pret atturas noraidīts grozījums 9 un 10 kopā par pret atturas noraidīts grozījums 56 un 58 kopā par pret atturas pieņemts 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas noraidīts ar divu balsīm. 60 par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas norādīts. 13. par pret atturas norādīts. Pārbaudīsim 13. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts, grozējums 14 par 15 pret atturas pieņemts. Amendment 61 falls. 61 atkrīt. We go to... Grozījums 62. Atvainojos. Pārbaudīsim 14. Sākam balsot. Pa 14. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsu vairākumu. Sēžņa viens atkrīt, tādēļ, ka tas ir labojums. Tā bija kļūda balsošanas sarakstā. 62 par pret atturas 62 nevarēja saprast, lūdzu, balsosim vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešu balsu vairākumu. Kompromis 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromis. Grozījums 63 par. Pret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 pret atturas noraidīts 67 par pret atturas noraidīts 69 par pret atturas pieņemts 70. grozījums par pret atturas noraidīts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 pret atturas norādīts 20. par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas norādīts 22 par pret atturas norādīts 23 par pret atturas pieņemts grozījums 24 par pret atturas pieņemts 25 par pret atturas norādīts. Mutiskais grozījums. Kā viens šambo par pret atturas pieņemts. Grozījums 26 par pret atturas norādīts. Un balsosim par atzinumu projektu grozīto. Personālais balsojums. Sākam balsot. And the vote. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Un to pašu darīsim arī teiksim paldies par labo un efektīvo darbu referentam. Tagad mēs par nākamo sarakstu balsojam. par eh, digitālo rūpniecības. Eiropas rūpniecības digitalizācija kompromiss es par pret atturas pieņemts kompromiss H par pret atturas pieņemts kompromiss G par pret atturas pieņemts kompromiss eh, par pret atturas pieņemts, par pret atturas pieņemts, 29. grozījums par pret atturas norādīts, 32 par pret atturas pieņemts, 33 par pret atturas norādīts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts izskatās, ka noraidīts, bet es domāju, ka mums vajadzēs pārbaudīt 44. grozījumu. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 5 balsu vairākumu kompromis N, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Kompromis P par, pret, atturas pieņemts. Kompromis O par, pret, atturas pieņemts. Thanks. Amendment 65. 65. Mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Komunis Q par pret at, atturas pieņemts. Grozījums 67 par pret atturas pieņemts. Kompromiss R par pret atturas pieņemts. Kompromiss V par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. Grozījums 78 par pret atturas izskatās, ka pieņems, bet mēs varam pārbaudīt 78. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar četru balsu vairākumu. 79. grozījums par pret atturas noraidīts kompromiss Y par pret atturas pieņemts kompromiss dubult V par pret atturas pieņemts kompromiss eh, C, Z par pret atturas pieņemts grozījums 87 par pret atturas pieņemts. Grozījums 88 par pret atturas. Pārbaudīsim 88 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. And, yes. <laughs> Uh, and it's, uh... Noraidīts. 88. grozījums. Kompromiss AA par pret atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Grozījums 7 par pret atturas pieņemts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 referenti, kura ir izdarījusi fantastisku, interesantu darbu. Uh, is this the one? End of the votes. This is end of the votes. Oh. Ah, no. Now item 17. Yeah. We go to 17. And those of you who are not. Un tiem no jums, kuriem nav jāsteidzas ļoti, mēs turpināsim ar 17. punktu darba kārtībā - finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Gaid, pagaidīsim vienu minūti, lai kolēģis ienāk zālē. Okay, friends, uh, uh, if you... Jā, draugi, ja jūs negribat klausīties nākamo punktu darba kārtībā, kas ir ļoti svarīgs, proti par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam, tad jums ir jāatstāj šī telpa klusiņām, lai es varu dot vārdu referentam Lavrilo kungam. Lūdzu, jums vārds. Lūdzu, runājiet tā paskaļi. Sorry, friends, but... Atvainojos, draugi, bet mums ir jābū, jādod iespēja referentam tapt uzklausītam komitejā. Lūdzu, Lavrel kungs, vārds jums. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Jā, par šo darbkārtības projektu jau iepriekš jūs iepazīstināju 28. februārī, kad es izteicos tieši par uh, revīzijas palāca īstenoto ziņojumu par periodu no 2014. 20. gadām šo daudzgadu finanšu schēmu, jeb reglamentu vispāriem noteikumiem, ko mēs sarakstās par omnibus regulu. Un īpaši tagad vēlētos pievērst jūsu uzmanību četriem pantiem, kur mēs runājam uh, 233. pantu, kur runājam par Eiropas Savienības programmu inovāciju uh, un ja, attīstība. Tālāk 276. pants Eiropas sociālā politika. Uh, un tāpat arī 271. pants uh, un 273. attiecīgi par globalizāciju un uh, Eiropu trūcīgajiem. Lai gan jāatzīst, ka šie jautājumi ne visi ir mūsu kompetence, un līdz ar to to izskatīt citas kompetentās komitejas. Tātad esmu sagatavojis atzinumu, kurā mēs vairāk uzsveram tieši mūsu as kompetences, jeb tā mūsu kompetences pieeju. Kā veiksmīgāk izmantot Eiropas līdzekļus? Pirmkārt, jautājums ir par uh, strateģisku investīciju fondu, jo šobrīd jāzīst tā noteikumi ir pārāk sarežģīti. Un ļoti sarežģīti gan uh, to pārvaldīt, gan arī iespējamiem labumu guvējiem saprast, kur nu vēl vienkāršiem iedzīvotājiem. Tālāk ņemot vēlāk arī revīzijas palāca atzinums, Viņi norāda, ka ir jānodrošina daudz plašāku, vienkāršotāku noteikumu piemērošanu. Tādā veidā varētu samazināt pieļautās kļūdas un otrkārt uzlabot eh, fonda līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Un tam ir jābūt skaidrai kā tādai nozīmīgai politiskam uzstādījumam, lai tošām tas būtu ieguvums Eiropas iedzīvotājiem uzņēmumiem attiecīgie grozījumi, kas parādās šeit arī atzinuma punktā, nu, piemēram, 203. pants, kur mēs runājam par Eiropu kā inovāciju plānu. Šie ir būtiski punkti, kur mēs skaidri pasakām, ka kredīti, kas ir neizmantoti vienā gadā, tos var pārnest uz nākamo gadu. Un tā skatās arī Eures mikrofinanšu programmā un sociālā attīstībā. Tā kā tālāk budžets nav jāsadala tikai kādiem konkrētiem trim sliek, eh, kritērijiem, bet ir jāpieno minimālais slieksnis. Tālāk par Eiropas sociālo fondu. Mēs runājam par vienkāršotām izmaksām, lai tiešām samazinātu administratīvās izmaksas un atkal samazinātu um, šīs svarīgās gadāms. Tātad mēs nosakām šo sliekšni 150 um, miljoni, uh, eh, 150 tūkstoši, lai gan sākotnēji bija noteikti 50 tūkstoši. Nu, vispirms kompromiss varētu būt 100 tūkstoši. Tālāk mēs runājam par atsevišķajām arī izņēmumiem, kur mēs skatām kā de minimis normas, kuras tiek piemērotas kā Eiropas parlamenta pieņemta lēmumi par atsevišķo palīdzības piešķiršanu globalizācijas pielāgošanās fondam. Tādēļ ja mums noteikti ir tas skaidri jāapsaka, ka tas mūsu pienākums rūpēties par iedzīvotājiem atsevišķos reģionos, ka, piemēram, Francijā, kas ir um, arī visvairāk man zinām valsts un konkrēti mans reģions. Jo tālāk arī globalizācijas pielāgošanās fonds īpaši sievietēm E, jeb e, sieviešu komitejas e, izstrādātais ierosinājums, nu, mēs skaidri redzam, ka nedrīkstam izslēgt ne šāds iespējas no programmas. Tad ir noteikts, ka arī FEM komiteja pieņem šo lēmumu pēc septiņu, septiņu dienu laikā, kopš ir noņemts vispārējais balsojums Eiropas parlamentā. Tālāk atsevišķi grozījumi tad, kas nosaka valsts ja parlamentā noteikto 150 tūkstošu piešķīrumu. Tas skaidri jāatmēr šī procedūra. Un te ir jābūt reģi, reģion, reģionu komiteju, kas pieņem šos lēmumus. Un es vēl palīdzu varētu noteikt arī atsevišķu izņēmumu. Tātad de minimis normu piemērošana, kur mēs tad to piemērojam strateģisku investīciju fondam. Šajā gadījumā būtu ļoti svarīgi lai pārskatot vadlīnijas un pārskatot dažādu veidu pienākums, mēs tiešām ņemt vērā reģionālās īpatnības. Un es vēlētos, lai mēs izmantotu noteikumu pārskatīšanu, lai tiešām veicinātu investīcijas, nodrošinātu vienkāršākus noteikumus un elastību. Tādā ziņā šis ir skaidrs tāds problēma risinājums, ko problēma apzināšanās, es tātad gatavs esmu uzklausīt jūsu ierosinājums, un līdz 28. martam arī gaidīšu jūsu grozījumus. Un tad kopā mēs varēsim meklēt pašlabākos risinājumus, kā atrisināt uh, um, Eiropas finanšu jautājumus omnibus regulas ietvaros. Es sagaidu nepacietību daudzos jautājumus. Es gandrīz teiktu, gribēju teikt, ka labākie taču ir šeit deputāti. Thank you for that. Uh, I'll give... Paldies. Tālāk Guvinski kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam. Viņš akcentē galvenos jautājumus, kas šobrīd ar vien ir problemātiski Mums ir bijušas nopietnas pašas gan par sākotnēm komisijas priekšlikumu, gan arī par iespējamo tālākiem risinājumiem, un mēs piedāvāsim savus grozījumus. Pirmkārt, šie priekšlikumi vispārējais izklāsts. Vērsts uz vienkāršošanu, elastību nu, it kā mums var nobaidīt, līdz ko lasām, ka finansēm domājam tehniski jautājumi, bet īstenībā tas ir visiem ļoti būtisks un saistošs. Uh, šis ir ļoti politiski jūtīgs jautājums, jo faktiski tas iekļauj ne jau tikai tehniskas izmaiņas, bet būtiskas izmaiņas pār fondu līdzekļu apkopošanu, izmantošanu un eh, fondu pārnešanu. Nu, kas ir uh, tiešām politiski jautājumi. Kam mēs tērējam savus līdzekļus? Tālāk par 275. pantu. Un arī par 225. jeb 125. kur mēs runājam par resursu pārnešanu uz tiem instrumentiem, kas ir izveidoti uh, un no, kurus regulē konkrētās nozars regulas. Man liekas, tas vienkārši jāsītro. Jo šī transfēra pārnes pilnībā neatbilst elastības un vienkāršošanas noteikumiem. Un paredz to, ka tagad ieprogrammētie mēķi tiek uh, ignorēti un veidoti jauni mēķi un programmas, arī jaunās trasta programmas un trasta fondi, bet tādā veidā mēs atkal neievēram šo regulu. Manuprāt, tas ir nonāk pretrunā. Un vēl, tas noteikti ir saistīts arī ar 28. pantu, kas parādās kā jauns. Struktūrālās un investīcijas fonds, kur norādīts, ka var arī to pārnes, protams, uz atsevišķiem citiem instrumentiem, kas tiek noteikti un izveidoti. Atkal tas nav šīs regulas darbības jomas jautājums. Par tādām iespējām spekulācijām, kā varētu regulēt atsevišķās nozares konkrēts cits jautājums. Tālāk par tiem fondiem, kur ir tiešā mūsu komitejas kompetence. Pirmkārt, vēlas atsaukties uz nodarbinātības un sociālas integrācijas un iekļaušanas fondu. Tātad, kur ir runā par indikatīvām procentaļām, trim EASI asīm un indikatīvo procentaļu svītrošanu ir uh, nepieņemama. Un to vajadzētu novērst. Tur nav nekāda pamatojuma īsti, to ir grūti saprast un atbalstīt un galu galā tā ierobežo arī parlamenta lomu un neatklāja programmu prioritātes. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tālāk par Eiropas sociālo fondu. Nu, līdzīgi kā ir bijuši arī citi apsērumi un mūsu grozījumi, tad ir jāskatās, kādā veidā pirmais grozījums veicinās piekļuvi Eiropas sociālām fondām. Apzināties zināmas bāžas Nu, ja mēs te veicam zināmas izmaiņas, ir jāskatās, ko mēs īsti vēlamies panākt. Un man ir īstenībā nopietns bažas, jo vispār tas jādara. Par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu, manuprāt, ir tiešām apšaubāmi, vai ir nepieciešams svītrot līdzinē mehānismu. 15.2. Lai atrisinātu dažādas problēmas trilogu sarunu ceļā. Galvēlā te ir izsmēt parlamentu prerogatīvas. Un vēl par vistrūcīgākām personām. Mēs redzam, ka daudz priekšlikumu ir vēsti uz vienkāršošanu, bet parādās jauna terminoloģija, un lūdzu to arī pašas, vai tas īsti ir pareizi. Vai ir apzināts tās seks un kāds ietekmēs nozaru regulas. Lūk, tāds manas bažas priekšsādātāji, un tie ir tādi principāli apsvērumi. Mēs esam gatavi strādāt pie tā visu kopā ar referentu, izstrādāsim arī savus grozījumus. Bet šobrīd jāatzīst, ka mums ir ļoti spēcīgs nostāvoklis par to, ka nav pieņemami, nav pieņemami, ka šīs rīcība politikas izmaiņas tiek nosauktas par tehniskām izmaiņām. Tāds nav. To mēs varam pieņemt. Paldies Perinskī kungam. Trebējas kundze nav uzvietas, vai kāds viņu aizstāja? EKR vārdā? Nē. Tālāk. Iesenko Silimovičs lūdzu Aldi vārdā. Paldies! Arī es vēlos pateikties referentam par sagatavotu ziņām. Paldies, ka ņēmāt arī mūsu grozījumus. Um, Mēs vēl sagatavosim arī savus tālākos grozījumus. Mēs varam atbalstīt komisijas mērķi, labāk nodrošināt tātad lielāko elastību un vienkāršošanu. Es, protams, redzu, ka te ir zināmas tādas izmaiņas un kas varētu vēl būt savādāk. Patīksim, mēs te varam jautāt, kas īsti notiek. Apzinoties daudzgad finansējums darbību, mēs redzējām, ka iezīmēs ļoti daudz jaunas krīzes un jaunas prioritātes. Pirmkārt, migrācija, bēgļu krīze, jaunas krīzes, iekšē drošība, lauksaimniecības krīzes augsts eh, bezdarba līmenis, īpaši jauniešu bezdarbs. Un tādēļ es domāju, ka tas mums pieprasa pārskatīt savas prioritātes. Šī transfera iespēja ir viens konkrēts veids, kā to varam darīt. Un um, varam līdz to labāk rēģēt uz daudzām krīzēm, kas notiek. Un es nesaskatu, kāds tur būtu sliktums, ja tā varētu turpināt arī rēģēt turpmāk. Nu, tā ir skatāmies, ka kas, kas saņem X summu, tad pusi no tās jādod citam, kurš viņam savukārt palīdzētu tik galā ar visiem administratīviem uzdevumiem. Tā tas faktiski ir. Nu, līdz ar to mums ir jāspēj atrast risinājums. Pirms pāris nedēļām mums bija izstāde. Kas tikai nav jāizpilda, kāds veidlaps, lai saņemtu šīs subsīdijas. Un, kā jūs redzat, kas tas tiek izlikts kā izstāde, ja tas kļūst tiešām par mākslas darbu, tas ir tik neiedomājami plaši un sarežģīti. Tā kā noteikti esmu par vienkāršošanu. Visbeidzot, par globalizācijas pielāgošanās fondu. Lielā mērā es atbalstu, protams, to, ka strādnieki, kas ir zaudējuši savu darbu, tas ir daļēji kā globalizācijas seks, tam jāpievērš uzmanība, tas ir ļoti jutīgs jautājums. Ja mēs to nerisinām, tad īstenībā mēs piespēlējam populistiem. Vienlaiks tomēr. No Esmu pieredzējis, jo arī šeit parlamentā, kā notiek, nereti ar ad hoc līdzekļiem, bēgot no vienas krīzes, mēs ieskrienam citā. Bieži vien gandrīz tā kā cīņa, kuram tad lielāka nelaime notikusi, lielāka traģēdija, lai dabūtu līdzekļus no šī fonda. lai palīdzētu pārvarēt ar globalizāciju saistītas problēmas. Tad es arī par to runāšu savos grozījumos. Tad ir tieši jautājumi un arī jautājums par to, kādā veidā tas ir pārskatīts un kādi tad ir grozījumi. Paldies! Paldies, kaut kādā lapas nav uz vietas. Monika Vāna arī nav. FTD nav. Un tad Martā kungs lūdzu. Paldies. Jā, esmu populists. To es varu teikt, rēģējot atbildot, rēģēt uz dārgā drauga um, komentāru. Viņš sacīja, ja atbildes ir populistiem, tad piespēle. Bet jūs sapratīsiet, kā diena, kad populista atbildi īstenībā ir samērīguma atbildi. Un mēs iestājāmies par tiešām darba ņēmēju strādnieku interesēm. Protams, mēs runājam par to, ka bieži vien viņi pieprasa automobīlu nevis uh, nevis katlu. Priekšsēdētāji, lūdzu, jums ir jāved sēdē, ja? Galu galā te ir parlaments. Un šādi veida uzbrukumi, personīgi uzbrukumi, sistemātiski uzbrukumi, piedošana, vai jūs lūdzu izbeigsiet? Martā kungs tā runā. Tad man jums jāatgādina reglaments. Jums nebija tiesību pārtraukt mani, kad es runāju, bet jūs uzrunājat deputāts tad īstenībā, protams, priekšsēdētāji, te mums, ir, protams, ir tā, jās, jās, es tikai atgādināju jums reglamentu. Priekšsēdētāji, viņš man pārtrauca, viņš vienkārši man pārtrauca. Dominikungs. Dominika Martākungs. Ja kāds no šiem parlamentā locekļiem saka populists. Tas iespējams ir pašu pārdomu objekts. Vai es esmu vai neesmu populists? Bet jūs sadusmojaties. Pietiek, pietiek. Katru reizi jūs arī neizmērojat neitrālu nostāju. Jūs nevedāt sēd neitrāli. Es varu pieprasīt jums iziet no zāles. Viņš man sauc par populistu, es viņam atbildu. Uh, Un nākamais man patrauc. Izbeidziet, izbeidziet. Priekšsēdāt, jūs nesat neitrāli. Nu ko, mums ir divas izvēles. Pirmkārt, mēs turpinām sanāksmi pēc lietas un kārtības, vai arī jums būs jāaiziet no zāles. Ja jūs nevarat. Padomājiet, bet viņš taču man pārtrauca. Viņš man pārtrauca. Tas taču ir nofilmēts. Bet viņš ir referents. Un viņš man drīkst pārtraukt tāpēc. Viņam ir tiesības man pārtraukt pusvādā. Tā kā viņš runā, es nepārtraucu viņu. Es redzu, jūs neievarat neutralitāti. Priekšsēdē saka, jums ir jāiziet no zāles. Nē, neiešu. Viņš man pārtrauca. Labi, tad uh, izvad, iznesiet mani. Um, un tas viss ir uzfilmēts. Mr. Rapporteur, please take the floor and proceed. Uh, and, uh... Madame la Présidente. Referent kungs, lūdzu jums vārds. Lūdzu, bez teigas. Man jau nav daudz ko piebilst. Par Piritski kunga komentāru. Viņam bija jāaiziet, saprotu. Nu, rēģējot uz citu deputātu izteikumiem. Nu, mēs visi turpinām tomēr šeit savu darbu. Un Matākungs, jūs zināt, bieži vien. Jūs sakat, ka viss tiek filmēts, protams, ka nav problēma arī par tulkošanu. Es esmu labi jēkungs, nevis labi jēkungs, un būtu laiks iemācīties, kā kur sauc. Es Martā kungu zinu, kā jūs sauc. Šis uzbrukums, protams, nav uh, fizisks, bet uh, tas ir uzbrukums. Un būtu interesanti, protams, paskatīties, ko tad īsti vēlreiz Martā kungs par saka. Un tā, ka ir, kad kam piekrīt, kam nepiekrīt, tie ļoti rūpīgi tad, tad jāizvēlas, uh, ko jūs izceļat, ja jums jāizvēlas šis teksts. Ir interesanti, protams, ka Uh, jā, nu, protams, viss, jūs vēlaties, lai viss ir nofilmēts, lai viss pēc tam var parādīt tālāk, nu, un kad notiek plēnās sesijas debats, tiem ir daudz lielāka audience un skatītāji. Bet šeit, ka mēs runājam par jautājumu pēc būtības, arī ļoti konstruktīvi, mēs redzam, līdz ko jūs nesat piekritis, nepiekrītat konkrētam priešlikumam. Um, Nē, nu, tas tā nav, ka visas grupas ir pret šo priekšlikumu, mēs līdz to varam pie tā turpināt strādāt un esmu gatavs arī strādāt eh, sadarbībā ar visiem kolēģiem. Komisija. Grisārs kundze. Priekšstādājs kundze, pietiek. Šis kungs, ja. Mans kolēģis Maks piekrīt. Viņu viņa izteikumos nebūtu nekā deklarācija, savukārt mana kolēģe piekrīt. Uh, ko, uh, kolēģi Kopān, uh, šis uh, īstenībā, nu kas ir, viņš man nav nekā čoms, uh, kā viņš man sauc, uh, tad īstenībā te nav nekāda skola, te ir parlaments. Kurš te kuru provocē, labi, lai ir miers. Netērēsim šo pēcpusdienu, varbūt kādu dienu visiem būs labāk te. Vad ska de se? Paldies! Mēs uzklausījām komentārus un sagaidām nepacietību tālākus grozījumus. Paldies! Jutta Steinruck. Tie, kas nebija klāt pēdējā periodā, es biju referente ASI programmai, un mans iespējas radījies tāds, ka šeit runa nav par lielāku efektivitāti, bet gan par to, ka komisija piedāvā papildus nepatīkams grozījumus caur uh, aizmugurs durvīm šai programmai, un šī komiteja uh, pārsteidzošā kārtā ļoti kopīgi sastrādājās un uh, iebilda pret šādu komisijas rīcību. Šeit ir runa par um, nodarbinātības veidīšanu, sociālo integrāciju, darba noteikumi, aspektiem par mikrofinansējumu, mikrokredītiem, īpaši sociālajiem uzņēmumiem, par ORS mobilitātes programmu un robežu partnerību atbalstu. Uh, esam to visu noteikuši, un tagad komisija grib ar šo priekšlikumu to panākt sākotnējā priekšlikumā, kāds tai bija, kuru grozīja parlaments arī trialogā kopā ar padomi. Un iespējams, tā ir pirmā reize, taču, manuprāt, nav pareizi, ka šī parlamenta politiskie lēmumi pēc tam tiek. Um, atcelti no komisijas puses. Mums ir šī pārobežu partnerība, mūsu kolēģi Sandra arī pie tā strādā, un mēs to ņēmām daudz spēcīgāk vērā, jo šeit vairs nav nākotnes perspektīvas šai programmai un citām programmas daļām, un tiešām lūdzu kolēģus paraudzīties pagātnē, kā mēs kopā, kā parlaments rīkojāmies EASI gadījumā, un kā šis komisijas priekšlikums to, ko komisija tagad uh, vēlas kā panākt, kā mēs to kopīgi politiski spējām izmainīt, lai nav tā, ka tagad beigās mēs atceļam mūsu pašu pieņemtos lēmumus, jo šie programmas punkti neatiecas uz tiem, programmas punktiem, kā cilvēku integrācija no trešām valstīm darba tirgu un uh, tās problēmas, kas tagad tiek pieminētas, kur mums ir jābūt daudz elastīgākiem. Nē, šeit runa ir par cita veida programmām, tādēļ es lūdzu kolēģis ļoti rūpīgi palūkoties, kādi ir komisijas nodomi, proti politiskā vairākuma lēmuma šajā parlamentā atcelšana attiecībā uz komisijas sākotnējo priekšlikumu, un tādēļ tas apdraudētu šos būtiskās programmas par pārobežu partnerību. Thank you. Uh... Paldies, Labrajuļu kungs. Jūs vēlties komentēt? Ne, nu, tiksimies, tad redzēsim, kā mēs varam uzlabot vēl šo mūsu jau kopīgo nostāju un kā uzlabot mūsu tātad, no, nu, kopīgo pieeju. Paldies. Uh, Paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. marta pusdienlaiks. Balsošana, pieņemšana uh, Nodarbinātības komitejā 2.3. martā, Liba komitejā, mm, es atvainojos, 2.3. maijā, pēc tam uh, Liba komitejā balsošana un pieņemšana plenārsēdē 2.2017. gada pusē. Tagad mums jāturpina sanāksme 4B001 telpā, kur notiks kopīga uzklausīšana ar jūrī komiteju, jūrī komitejas sanāksmu zālē. Šeit runa ir par nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem un juridisko lietu komiteju. Šeit mēs diskutēsim par sociā, uz sociālajiem un solidaritāti balstītu uzņēmumu statūtiem. Šī sanāksmes sāksies pulksten piecos. Iesaku jums doties uz šo uzklausīšanos. Tajā izteiksies arī mūsu komitejas locekļi. Rītdien no rīta mēs arī sāksim ar tikšanos citā telpā, nevis mūsējā. mums būs kopīga tikšanos par prasmēm kopā ar kultūru kaltu eh, komiteju. Paldies, un mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie tā jautājuma, kāda ir mūsu attieksme vienam pret otru šajā zālē, kad mēs esam ievēlēti kā šī parlamenta locekļi. Lielas paldies!